Un uh, uh, pāriesim pie balsošanas. Mēs sāksim par, ar balsojumu par pieciem rezolūcijas priekšlikumiem uh, par Tibetu, par, par mūku un mūķiņu pašsadedzināšanos. Tas ir personāla balsojums. Es sākam balsot. Balsojam tātad par rezolūciju kopumā. Sākam balsot. Visi ir nobalsojuši. Beidzam balsot. Un rezultāts ir skaidrs. Pieņemts šī rezolūcija. Nākošais jautājums. Mēs balsojam par sešiem rezolūcijas projektiem par Bahreinu. Atkal mums ir kopīgs rezolūcijas projekts. Mēs balsojam par uh, rezolūcijas projektu kopumā. Tātad, kas ir par, lūdzu, pats līdz rokas pret, atturas pieņemts ar skaidru vairākumu. Un visbeidzot, uh, Rafa Našedas lieta. Uh, Atkal balsojam. Tas ir personāla balsojums, kopīgs rezolūcijas projekts. Tātad balsojam par rezolūciju kopumā, sākam balsot. Devotis. Beidzam balsot. Un atkal ar lielu vairākumu rezolūcija ir pieņemta. Vēl daži paziņojumi čehu valodā. Es uh, esmu pirmajā uh, lasījumā saņēmis padomus uh, nostāju par uh, dažām nostājām, kas skar uh, zivsaimniecību. Tas ir GFCM uh, līguma ietveros. Un līdz ar to.